Să trecem la votare, colegi. Tagad, uh, kolēģi, sāksim balsošanu un pirmais ir uh, Ribeiro ziņojums. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie nākamā ziņojuma. Tas ir Gardijā Zabalas e, ziņojums. Arī e, tas, šis ir personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk uh, Senālovas ziņojums. Uh, balsojām paceļot rokas. Pirmais grozījums. Kas par? Kas pret?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 rezultāts ir tāds, ka eh, ziņojums ir noraidīts. Pospišilkungam vārds. Paldies priekšsēdētāji.